Tāpat arī saskaņā ar reglamenta 231. panta 4. punktu es vēlētos informēt, ka nav iesniegti lūgumi balsot par koriģējumu. Līdz ar to šis koriģējums tiek uzskatīts par